Uh, dear colleagues, dear colleagues, we will start. Cienījamie kolēģi, sāksim sanāksmi. In one minute. Pēc minūtes. At uh, the beginning, let me... Iesākumā vēlos teikt dažus vārdus par Japānā notikušo zemestrīci. Lūdzu, ieņemiet vietas. Chciałem złożyć oświadczenie w związku z trzęsieniem ziemi i tsunami w Japonii. Tātad vēlos nākt klajā ar paziņojumu pēc zemestrīces un tsunami, kas notika Japānā. Pēc traģiskajiem notikumiem visa Eiropas parlamenta vārdā es vēlētos izteikt līdzjūtību cietušo un bojā gājušo piedarīgajiem un visai Japānas tautai kopumā. Mēs šobrīd piedzīvojam milzīgu uh, cilvēks uh, traģēdiju. Kopš otrā pasaules kara tā ir lielākā traģēdija, uh, kas ir skārus kādu valsti, izraisot tūkstošiem cilvēku bojāēju. Mēs um, izsakām atbalstu Japānas uh, glābšanas dienestiem un arī visiem Japānas pilsoņiem, kuri ar cieņu eh, strādā, cenšoties eh, panākt to, lai situācija atkal būtu normāla. Šajos grūtajos apstākļos mēs vēlētos eh, pateikt, ka Eiropas Savienība jūs atbalsta. Lūdzu, dāmas un kungi, piecāsimies kājās un ievērosim minūti klusuma brīžu. Dziękuję Państwu. Thank you very much. Lielas paldies. Tagad sāksim priekšsēdētā konferences sanāksmi. Tā ir atvērta visiem deputātiem. Un es vēlos uh, sveikt Vānu Rompeikungu, padoms priekšsēdētāju, un arī Barozu kungu, komisijas priekšsēdētāju un Šefčoviču kungu, komisijas vicepriekšsēdētāju. Vēlos dot vārdu Van Rompēkungam, kas mūs iepazīstinās ar padomas sanāksmi, kas bija veltīta notikumiem Lībijā, kas notika, un arī Austruma uh, partnerības uh, sanāksmi, kas notika 11. martā. Tas bija oficiāls darba kārtības punkts padomas darba kārtībā. Tagad jūs vārds jums. Uh, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vispirms es vēlētos uh, pievienoties iepriekš izskanējušajam un izteikt atbalstu tiem, kas cietuši Japānas uh, zemestrīcē. Šī zemestrīce, tsunami un kodola katastrofa. Ikviena no tām ir traģēdija, bet kopumā tas ir kļuvušas par katastrofu. Eiropas Savienība atbalsta Japānas tautu šajos sarežģītajos, šajā sarežģītajā brīdī, un mēs mēģināsim palīdzēt Japānai, kā nu vien tas būs iespējams. Mēs kopā ar Barozo kungu esam nosūtījuši šo ziņu uh, Kāna kungam, un Japāna ir lūgus mūsu atbalstu. Šobrīd aptuveni 20 dalībvalstis ir snieguši savu atbalstu ar tā devētā civilās aizsardzības mehānismu palīdzību. Tas paredz lauku slimnīcas un uh, citu uh, dienestu, kā tā piemēram um, upuru meklēšanas un izdzīvojušo meklēšanas dienestu darbību. Mēs uh, Pat ja tas nebūs iespējams, mēs darīs, nebūs pietiekami, mēs tomēr darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. 24. un 25. martā ir paredzēts eh, padomē runāt par Japānas katastrofu un tās sekām pasaulē un Eiropas Savienībai. Viens no jautājumiem ir kodoldrošība. Vakar pēc komisijas ierosinājuma notika regulātoru un tāpat arī nozars pārstāvi um, sanāksmi, kurā tika konstatēts, ka ir nepieciešams izvērtēt dabas katastrofu ietekmi uz kodola reaktoriem. Enerģētikas ministri tiksies nākamajā pirmdienā, lai analizētu sekas enerģētikas tirgumu un uh, mēs mēģināsim domāt par atbildes reakciju, kas ir nepieciešama. Divas īpašās sanāksmes, kas notika pagājušajā piekdienām. Pirmā bija ārkārtas padome, un tās mēģis bija domāt par dienvidu kaimiņu attiecību politikas īstenošanu. Mūs satrauc notikumi Lībijā. Es sasaucu šo ārkārtas padomi, lai mēs sniegtu kopīgu atbildu uz notikumiem. Vispirms jau um, notikumi uh, pie mūsu dienvidu robežām ir eh, brīdis, kad mēs piedzīvojam labs un eh, sliktus notikums. Par um, vardarbību Lībijā es runāšu pēc brīža, bet nesenie notikumi Bahreinā arī ir ļoti satraucoši. Ir panākts uh, progress Ēģiptē, Tunisijā. Uh, Tunis, Tunisijas iestādēm Eiropa padome sniedz palīdzību, lai uh, varētu norganizēt vēlēšanas 24. Um, jūlijā Ēģiptes varas iestādēm. Mēs sniedzam atbalstu, lai nodrošinātu pilnīgu demokrātisko pārēju. Tāpat mēs apsveicām izmaiņas, kas notikušas Marokā. Un daudzos, reģ, daudzās reģionu valstīs šobrīd ir vērojams izmaiņas. Mēs saprotam, ka šis process aizņem zinām laiku, un iznākums šobrīd vēl nav skaidrs, varbūt tas būs pretrunīgs, un tas noteikti būs atkarīgs no katras valsts atsevišķi. Noteikti tā nebūs, vien, tas nebūs viens uzvaras gājiens uz demokrātiju un brīvību, tāpēc mums ir realistiski un jāizvērtē situācijas attīstību uz vietas. Dienvidu kaimiņu valstīs notiekošais ir strateģiski svarīgs Eiropas Savienībai, kā jau tas arī izskanēja Eiropā domē, tāpēc Eiropas Savienība atbalstīs visus soļus, kas tiek spērti uz demokrātisku uh, pārēju. Tik tiešām mums ir nepieciešama jauna demokrātijas partnerība. Šis jautājums noteikti būs mūsu nākamo sanāksmu darba kārtībā, tā arī nākamās Eiropadomas darba kārtībā. Tagad vēlētos pievērsties Lībijas jautājumam, eh, ku, par kuru mēs arī diskutējām pagājuši piekdien. Mēs darījām zināmu Lībijas varas iestādēm to, ka ir nepieciešams pārtraukt varas, vardarbības izmantošanu. Eiropa padome apsveica pārējas nacionālās padomas izveidošanu, kas ir izveidot Bengāzī. Pagaidu padome, mūsuprāt, ir pareizais partners, pie kur mēs varam vērsties, un arī viņi ar mums sazinājās īs pirms padomas. Lai izolētu pašreizējo līdšanējo režīmu, ASV pieņēma ļoti stingrus pasākumus arī eh, pēc ANO rezolūcijas pieņemšanas. Tas paredz a, ieroču tirsniecības embargo, vīzu aizliegumu un citus pasākumus. Otrs sankciju pasākums tika pieņemts 10. martā dienu pirms Eiropadomas. Līdzekļu iesaldēšana, tā piemēram, Eiropas centrālā, eh, Lībijas centrālās bankas un citu iestāžu līdzekļu iesaldēšanu. Mēs runājām arī par humāno krīzi, kas šobrīd vērojama Libānā. Vairāk nekā ceturdaļ miljonu iedzīvotāji jau ir atstājuši valsti. Ir jānodrošina cilvēku drošība, lai aizsargātu iedzīvotājus. Dalībvalstis ir gatavs izskatīt, un es citēju visus uh, nepieciešamos uh, priekšnoteikumus, lai uh, sniegtu palīdzību. Starptautiskā kopiena, Āfrikas Savienība, Arābu Līga, Eiropas Savienība, ASV, Ķīna un Krievija vēl nevarēja vienoties par to, kā vislabāk varētu panākt to, kad, kad Afija atstāja savu amatu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai apturētu līdzšinējo uh, Lībijas vadību. Dalībvalstis ir saskārušās ar uh, imigrantu pieplūdumu, un šī jautājumā mums ir nepieciešama solidaritāte. Tāpēc mēs aicinām visas dalībās sniegt uh, visus visu tehnisko atbalstu mūsu aģentūrai Frontex, kas jau ir iesaistījusies operācijā Hermes. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nāktu klajā ar papildus uh, palīdzības līdzekļiem. Mums ir jādomā par kopējo Eiropas Savienības robežu. Noslēgumā es vēlētos nākt klajā ar vispārēju komentāru. Sacēšanās Tun Tunisijā, Eģipte un Lībijā nav nekādā veidā saistīts ar fundamentālismu. Tie ir jauni cilvēki, kuri cenšas panākt to pašu, ko jauni cilvēki visur citur pasaulē. Viņiem ir tiesības paust savu uh, viedokli. Tā ir epizode cīņā par brīvību un taisnīgumu. Šis punkts ir ļoti svarīgs, uh, domājot par sabiedrības viedokli mūsu dalībvalstīs. Cienījamie deputāti, kā jūs zināt, Eiropadomi Pēc padomas notika valstu un valdību uh, vadītāju sanāksme, kurā piedalījās Eirozonas dalībnieki. Mēs uh, vienojāmies par vairākiem papildus elementiem ekonomiskajā pakotnē, pa, kur tiks apstiprināta nākamās nedēļas Eiropadomē. Sākšu ar Eiropaktu. Tas ir Um, stiprinošs pilārs monetārajā savienībā. Citiem vārdiem sakot, runa ir par papildus centīniem bez šiem te pamatsoļiem, par kuriem mēs jau kopumā esam vienojušies, kuri būtu jāizteno uh, Eiropas kopienas līmenī. Galvenokārt uzmanība tiek koncentrēta, lai uzlabotu konkurētspēju 17 eirozonas līderi ir pārliecināti, ka ekonomikām ir jābūt konkurētspējīgām. Mēs dzīvojam globālā pasaulē un uh, vien, viens no iemesliem, kāpēc krīze bija tik smaga, bija tieši konkurētspējas zaudēšana. Iekšējā un ārējā konkurētspēja ir ļoti nozīmīga, lai palīdzētu Eiropas Savienībai attīstīties ātrāk gan vidējā termiņā, gan augstā termiņā, nodrošinot darba vietas pilsoņiem ienākums un arī aizsargājot mūsu sociālos modeļus. Strādājot pie realistiska priekšlikuma, es strādāju um, ļoti cieši ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Galvenais ir konkurētspējīga ekonomika un uh, uh, pareiza dalībvalstu ekonomiskā sistēma. Papildus ir plānots uzstākt uh, eh, stratēģiskas diskusijas, lai nodrošinātu labās pieredzes apmaiņu, lai izvairītos no nepareizas izvēles un lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Iespējams, ka tas viss jau ir dzirdēts iepriekš, bet tas, kas ir mainījies, tā ir politiska apņemšanās. Valdību vadītāji uh, nāks klajā ar pasākumiem šīs pakotnes ietvaros, kurš tiek grasās īstenot katrā dalībvalstī. Tātad bez tirgus spiediena un bez institūcijas spiediena eh, būs arī eh, līdzīgoja partneru spiediens. Mūsu nākamajā sanāksmē marta beigās mēs runāsim jau par pirmajām pasākumiem, kas tiks īstenoti turpmāko 12 mēnešu laikā. Šīs pakotnes izstādāšanas laikā mēs centāmies nodrošināt to, lai tā būtu saskaņā ar esošo ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā. Tā būs, sa, būs atbilstīga um, šai te stratēģijai. Eiropas semestris 2020 stratēģija un tirgus uzraudzības uh, pasākumi. Tas viss ir cieši saistīts. Būs jādomā arī par stabilitātes programmām, kas tiks eh, cieši uzraudzītas. Un te centrālā loma ir paredzēta komisijai, kas uzraudzīs to, kā šīs apņemšanās tiks īstenotas. Eiropas parlaments pilnā mērā spēlēs savu lomu saskaņā ar savām kompetencēm, un sociālajie partneri tiks iesaistīti Eiropas Savienības līmenī. Kopējie mērķi ir definēti Un tās dalībās, kuras piedalās šīs stratēģijas īstenošanā, turpin, tātad īstenos šo stratēģiju, ņemot vērā, protams, savus personīgos izaicinājumus. Tās dalībās, kuras nav eirozonā, ir uh, uzaicināts iesaistīties pēc brīvprātības principa, un tās nākamajā nedēļā paziņos, vai ir gatavs piedalīties vai nē. Nākamajā nedēļā to tās darīs zināms, uh, vai tās piedalīsies eiro, eiro plus pakotnē. Visi partneri vienojās par pagaidu instrumentu un pastāvīgo stabilitātes mehānismu. Vispirms mēs centīsimies uh, nodrošināt to, lai būtu pieejami visi nepieciešamie līdzekļi, tā piemēram 500 miljārdi eiro uh, stabilitātes mehānismam lai šis stabilitātes mehānisms varētu tikt izmantots eh, primārajā tirgū, protams, ar nepieciešamiem priekšnoteikumiem. Un tālāk, kas attiec uz šo eh, mehānismu un cenu veidošanu, eh, viss būs saskaņā ar IMF cenu veidošanas principiem. Mēs nolēmām samazināt procentu likmi par 100 eh, bāzes punktiem eh, Grieķijai. Es ceru, ka to būs iespējams darīt arī attiecībā uz īriju. Valsts un valdību vadītāji apsveic arī ambiciozos mēģus, par kuriem tika paziņots tajā rītā, kurus paziņoja Portugāles valdība. Šie pasākumi ir ļoti nozīmīgi paši par sevi, bet tie arī nodrošina lielāku uzticēšanos Eirozonai. Padome vienojās par sešiem likumdošanas priekšlikumiem par ekonomisko pārvaldību, uh, par uh, kuriem būtu uh, jāvienojas arī Eiropas parlamentā. Papildus mēs vienojāmies arī par to, ka papildus stabilitātes un izaugsmas paktām padomei būtu jāseko komisijas rekomendācijām, un ja tas netiek darīts, tad rakstiski ir jāpaskaidro, kāpēc. Citiem vārdiem sakot, ir vai nu jāpaskaidro, vai arī rakstiski um, jāpamato, kāpēc, kāpēc tas netiek īstenots. Un Mēs vienojāmies arī par to, ka eh, jādomā vairāk par eh, finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem ne tikai Eiropas eh, līmenī, bet arī Eirozonā. Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es domāju, ka mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu, un es ceru, ka šis darbs tiks finalizēts nākamās nedēļas Eiropadomas sanāksmē. Es tikšos ar jūsu sešiem referentiem rīt no rīta, un es uzskatu, ka Eiropas parlamenta pienesums būs ļoti nozīmīgs, un esmu gatavs arī ar uzmanību uzklausīt jūs šajās debatēs. Paldies! E, dziękuję, panie przewodniczący. To... Paldies! Tagad došu vārdu Eiropas komisijas priekšādātājiem Barozo kungam. Paldies priekšādātāji, godātie deputāti. Mēs visi esam satriekti traģisko notikumu dēļ Japānā, un mēs redzam, ka šie cilvēki cenšas uh, darīt visu iespējamo, lai izvairītos no vēl ļaunākiem notikumiem. Un Mēs esam gatavi atbalstīt um, Japānas iestādes un arī sniegt specifisku tehnisku palīdzību, kā pārvarēt uh, nukleārās kodola uh, katastrofas sekas. Tā pašā laikā mēs uh, veicam uh, profilaktiskus pasākumus, lai nodrošinātu drošību un aizsardzību mūsu iedzīvotājiem un uh, domājam, analizējam situāciju, ko darīt, lai nekas tāds nenotiktu pie mums. Eiropas padomes ārkārtas uh, sanāksmē, kas bija veltīta Lībijai, sekoja Eirozonas valstu sanāksme. Un uh, Rompēkungs jums tikko izklāstīja uh, Uh, notikušo. Es jums neatkārtošu to, ko viņš teica. Pastāstīšu par komisijas ieguldījumu turpmākajā stratēģijā un runāšu arī par komunikāciju, proti, kā mēs palīdzam mūsu uh, <clears throat> dienvidu kaimiņiem šajā krīzē. Uh, Dienvidu, uh, Ziemeļāfrikas valstis šobrīd ir uzsākušas ļoti tālajošas reformas, un mēs um, sniegsim palīdzību, kas arī tiek gaidīta. Bet, protams, ka mums ir daudz vēl darāmā mūsu partneru attiecību attīstīšanā. Dažas no mūsu dalību valstīm šaubās par to, vai Lībijai sniedzamā palīdzība ir pareiza un uzskata, ka nākamajai Eiropas uh, Savienības padomē ir jāapspriež bēgļu jautājums. Komisija jau sen ir lūgusi dalību valstis, sevišķi Eirozonas valstīm, uh, izstrādāt nu, priekšlikumus par um, bēgļu uzņemšanu. Runa ir arī par tā saucamo kompetences paktu, un es ļoti skaidri esmu izteicis savu viedokli arī pagājušajā nedēļā. Esmu runājis par galvenajiem principiem, kas jāievēro, un uzskatu, ka visi šie principi um, tika prezentēti, to darīja arī Eiropas um, padomes priekšēdētājs, un šis uh, pakts ir jāskata vienotā kontekstā ar ekonomiskās pārvaldības uh, noteikumiem. At the same, at that time, some considered... L sākotnēji uh, starp dalību valstīm nu, bija dažādi viedokļi, bet es gribētu teikt paldies Eiropas parlamentam par uh, kopīgo nostāju, kas atbalsta nu, Eiropas kopienas centienus. Un šeit ir panākts progress, dalībvalsts vairs neiz, neizvēlas tādu izolētu rīcību. Un Un darba vietu veidošana ir centrāls elements stratēģijā 2020. gadam. And the pact can be a useful contribution for this endeavour. in fact Un vēl es gribētu citēt šo, no šī pakta, ka tas uh, attīstīs tālāk ekonomisko pārvaldību Eiropā un tas tiks veidots uz pastāvošajiem elementiem, uz uh, izaugsmes un stabilitātes pakta pamata. Uh, un jaunās apņemšanās, kas tagad ir formulētas, tiks īstenots dalību valstīs, veicot reformas. and the involvement of all the relevant formations of the Council and Eurogroup. The European Parliament will play its full role in line with its competences. Un Eiropas parlamentam turpmākajos procesos būs liela nozīme, tāpat kā sociālajiem partneriem Eiropā un citām pārstāvības organizācijām. Es norādīju uz sociālajiem partneriem tieši tāpēc, lai parādītu, cik līdzsvarots, cik eh, sabalansēts ir šis pakts, un Eiropas komisijai būs liela loma pakta īstenošanā. Word, the pact for the euro will not be a parallel exercise complicating and... Es domāju, ka šeit ir jānovērš tāda paralēla rīcība, kas varētu pārklāties. Ekonomiskai pārvaldībai ir jātiek īstenotai Eiropas Savienības ietvaros, panākot arī politisku virsvērtību, jo, lai sasniegtu mūsu mērķus, Uh, mūsu mērķis ir šī uh, uh, ekonomiskā pārvaldība, ko mēs gribam uzlabot. Un tagad es citēju, pieņemot lēmumu par rīcību saskaņā ar ekonomiskās un izaugsmes paktu, tad Komisijai ir jāpilda attiecīgie noteikumi vai arī jāpaskaidro, kāpēc tas netiek darīts. Un bez tam ir panākt arī vienošanās par to, ka ir jāievieš finanšu transakciju nodoklis, kas, uh, kura efektivitāte ir jāpārbauda dalībvalstu līmenī. Tas ir svarīgs vēstījums mūsu iedzīvotājiem, mūsu pilsoņiem, proti tas parāda, ka mēs esam gatavi aktīvai rīcībai, lai uzlabotu ekonomisko situāciju un jāiesaistās ir visiem. Un šis rezultāts ir bija iespējams tāpēc, ka sadarbība starp institūciju vadītājiem un arī ar jūsu iesaistīšanos, uh, jūsu aktīvu līdzdalību sevišķi pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Tāpēc es gribētu uzsvērt, ka tieši Eiropas parlamentā uh, rīcība ir bijusi ļoti izšķirīga pēdējā, pēdējā laikā. Uh, lai stabilizētu situāciju Eirozonā, mums ir jāuzlabo situācija daudzās, daudzās jomās. Eiropas stabilizācijas fonda finansējums ir tikpat svarīgs kā mehānisma izveide 2013. gadam. Tas ir atspoguļojies arī Eiropas saimnības padomas secinājumos un kopējā pieejamā summa šiem 440 miljārdiem ir 500 miljārdi eiro. Un ir ļoti nozīmīgs elements ir um, panāktā skaidrība par to, kā nauda tiks izlietota un kādi cenu izveidas mehānismi tiks pielietoti. Ir nodrošināta arī pietiekama elastība Grieķijai un citām apdraudētām valstīm. Un mēs Uzskatām, ka šī palielinātā ir ne tikai solidaritātes izpausme attiecībā pret Grieķiju, bet tā palielina mūsu darbības leģitimitāti. Like ir līdz ar to tiek nodrošināta arī tāda droša nu, parādu uh, pārvaldība. 24. un 25. martā notiks padomes sanāksme, un uh, mums ir zināms, kādas būs mūsu prioritātes. Tā ir nodokļu harmonizācija, finanšu stabilitāte, uh, nu, izaugsme nodarbinātībā, un uh, šobrīd uh, Mums ir izstrādāta arī programma, kur ir piedalījusies komisija, un šī programma ir paredzēta konverģences nodrošināšanai, un komisija turpinās pildīt savus uzdevumus, un komisijai attiecībā uz šo konverģenci ir seši priekšlikumi. Tas, ko padome jau ir atzinusi un atbalstījusi, tas veidos bāzi, uh, ekonomiskās pārvaldības um, uh, uzlabošanā. Pagājušajā nedēļā tika panākta arī vienošanās par noteikumiem ekonomiskajai pārvaldībai. Mēs runājām par stabilizācijas fondu no 2013. gada un būs izveidots instruments, kas ļaus stabilizēt vai garantēt eirozonas stabilitāti. Un atskatoties uz abām sanāksmēm pagājušā nedēļā eh, piekdienā, mēs varētu teikt, ka esam guvuši vairākas mācības. Tie tiešām ir vēsturiski izdevumi, uzdevumi, ar kuriem mums jātiek galā. Paldies! Un liels paldies komisijas priekšsēdētājiem. Tagad runās. Uh, deputāti, kas uzstāsies eh, politisko grupu vārdā. Vispirms vārds EPP grupas vārdā Žozefam Dolam. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Lībija, Eiro, eh, Eiropa saskaņas ar milzi, saskars ar milzīgiem izaicinājumiem, kas cieši skartās vērtības solidaritāte, drošība, demokrātija, cilvēktiesības, spēja uh, uzsākt darbību un inovēt eh, globālā kontekstā, kas nepārtraukti mainās, tie ir izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies. Visa mūsu uzmanība, kā jūs jau pieminējāt, ir vērsta eh, uz to, kas notiek Japānā. Tauta, kas eh, piedzīvo milzīgas ciešanas pēc zemestrīces un tsunami, kas bija neizmērojami. Visa uzmanība ir koncentrēta uz kodola drošību Japānā un kaimiņu valstīs pēc uh, šiem te negadījumiem, kas notika kodola centrālais. Bet mums ir jādomā vispirms arī par Japāņu draugiem, kur ļoti cietuši šajā katastrofā. Viņiem ir jārēķinās ar mūsu atbalstu un mūsu solidaritāti. Eiropas Savienība un tās dalībvalsts ir nekavējoties rea reaģējušas gan devīgi, gan efektīgi. Mums ir jābūt gataviem uz visu. Kodoldrošības jautājums neapšaubāmi šobrīd tiek uzdots visur pasaulē pēc šiem notikumiem Japānā. Tāpat kā mani kolēģi no citām grupām, es aicinu uz to, lai tiktu organizētas debatas gan šajā parlamentā, gan nacionālajos parlamentos par kodoldrošību. Es aicinu uz debatēm pēc būtības, pēc, uz debatēm, kurās mēs ne tikai uh, domāt par emocijām, bet domāt par realitāti. Proti, mēs esam enerģētiski atkarīgi, un kodola enerģija ir ļoti svarīgs elements šajā atkarībā. Tā ir realitāte, kur nevajadzētu neaizmirst, ne arī novēt, novērtēt par zēmu uzskatīt, ka kodola enerģija nerada nekādu risku, tā būtu melošana pilsoņiem, bet izliekoties, ka šī realitāte var mainīties vienas dienas laikā, arī ir melošana mūsu pilsoņiem, un visiem po nacionālajiem un Eiropas politiķiem būs jāizdara secinājumi no tā, kas šobrīd joprojām norit Fukushimā un es vēlos, lai mūsu uzmanība šobrīd galvenokārt tiktu koncentrēta uz to palīdzību, kur mēs varam sniegt saviem draugiem Japānā, kas šobrīd atrodas pavisam citādā situācijā um, no um, zemestrīču riska viedokļa. Tas, kas notiek uh, pie mūsu kaimiņiem Ziemeļāfrikā, arī ir pelnījis mūsu uzmanību. Arī te mums ir nepieciešams diskusijas pēc būtības. Uh, mūsu parlamentā, jo eh, šo kaimiņu liktenis ir cieši saistīts ar eh, mūsu eh, kontinentu, jo mums ir cieši vēsturiska saikne ar šīm valstīm. Šobrīd situācija ir ļoti labvēlīga, tāpēc, ka daudzās valstīs, Tunisijā un Eģiptē, uh, tauta uh, ir uzvarējusi savā vēlmē pēc demokrātijas, un mūsu eiropiešu pienākums ir palīdzēt viņiem šajās pārmaiņās, lai viņu cerības kļūtu par realitāti. Galvenajam signālam no Eiropas puses ir jābūt nevis bailēm un noslēgšanās sevi, bet tai ir jābūt solidaritātei un savstarpējai palīdzībai. Kas attiecas uz Lībiju, manu grupu atbalsta Eiropa padomas secinājumus, Kadafī režīma atkāpšanās, uh, un visu um, derīgo risinājumu izvērtēšanu šajā valstī. Ņemot vērā to, cik notikumi attīstās strauji, Eiropai ir jābūt spējīgai reaģēt ļoti ātri, un tā ir jāpiemēro pavisam ticamā veidā savu atbildes reakciju gan attiecībā uz Lībiju, gan uz visu reģionu. Uh, Mēs esam viena no lielākajiem donoriem pasaulē, tāpēc mums ir jābūt arī pienācīgi pārstāvētiem uz vietas reģionā. Mēs aicinām, lai attiecībā uz Lībiju un lai attiecībā uz visu ārpolitiku kopumā Eiropas Savienību runātu vienā balsī. Tikai šādā veidā mums izdosies sniegt signālu un ietekmēt notikumu gaitu. Pēc dramatiskajiem notikumiem Japānā un pēc vardarbības pret Lībijas tautu ir ļoti grūti runāt par finansēm un eiro, bet realitāte ir tāda, ka mūsu kopējā valūta ir nepieciešams instruments, lai palīdzētu Eiropai ekonomiskajā jomā un arī um, pasaules mērogā. 11. marta Eiropadomas secinājumi par eiro ir ļoti skaidri. Pirmais secinājums. Eiropa ir izdarījusi secinājums pēc krīzes un šobrīd paredzējusi līdzekļus, lai nokļūtu atpakaļ uz izaugsmas ceļa. Um, eiro pakts norāda uz to, ka 27 dalībvalstis ir pārliecināts par to, ka ir nepieciešams konverģēt. Um, e, budžeta politiku, bet arī sociālo politiku, un tas, manuprāt, ir milzīgs solis uz priekšu. Iesaistot tās valstis, kas pagaidām vēl nepie, nav eirozonā, nostiprina šo te izaugsmas un inovāciju zonu, kas uh, būs Eiropas nākotne. Otrs secinājums. Lēmums palielināt uh, atbalsta mehānismus tām valstīm, kas saskars ar grūtībām, vienlaikus pieprasot, uh, ievērot, uh, līdzsvarot budžeta politiku. Tas palīdzēs mums palielināt mūsu neatkarību un palīdzēs nodrošināt arī to, lai šīs valsts, kas saņem atbalstu, nekļūtu pilnībā atkarīgs no tās. Tālāk atbalsts eiro un uh, pakotni par ekonomisko pārvaldību ir ļoti svarīga pasākuma. Jau atkal jāsaka, priekšsēdētāji, Es vēlētos atgādināt, lai, ka mūsu grupa vēlas, lai tas tiktu īstenots nevis ar intergovernmentu, uh, nevis ar starpvaldību metodi, bet kopienas metodi. Jo tikai tādā veidā mēs uh, dosim nepieciešamo signālu uh, visai pasaulē, tā skaitā arī Japānai un tā skaitā arī mūsu ziemeļkaimiņiem, uh, mūsu dienvidkaimiņiem Ziemeļāfrikā. Paldies! Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā vārds Hannes Svabods kungam. Paldies priekšsēdētāji, padomjas priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji. Arī manas politiskās grupas vārdā vēlos izteikt līdzjūtību Japānas iedzīvotājiem un signalizēt mūsu aktīvo solidaritāti. Kā jau šodien, eh, kā Edingar kungs pareiz teica, tā tiešām ir apokalipse. Eh, tur ir eh, piemēram, eh, starptautiskā atomenerģijas iestāde, par to jāsaka liela enerģija, e, e, kritika. Svarīgi tas, ko teica ko, Van Rampēkungs, proti, tas ir drošības jautājums, tas ir prioritārs. Es atbalstu arī šo stresa testa e, rezultātus, tādu šādu testu veikt un pārbaudīt, un tie, kas nevēlas to pār, tajā piedalīties, ja nav iespējams to darīt saskaņā ar likumu. Uh, uh, ietvaros, ne mums ir jāievērt šāda likuma iet, uh, nosacījumi. Vispirm vēlāk uh, gribētu at, atgriezties pie tā, ko vienmēr piemin uh, priekšredētais Buzeka kungs. Mums ir jādomā par to, ka Eiratoma uh, līgumu ir jāpārvērš li, uh, tādā visatverošā līgumā par enerģijas drošību Eiropā. Par to ir šeit runa. Tātad par enerģijas efektivitāti, enerģijas taupīšanā jāpievērš daudz lielāku uzmanību nekā līdz šim tas ir bijis. Arī par to ir komisārs Ettingers teicis jau Um, konkrētas lietas par otro tēmu uh, Lībija un Ziemeļāfrika. Es domāju, ka komisija, uh, esmu ļoti pateicīgs komisijai, ka tā ļoti ātri reaģēja, uh, augstā pārstāve sniedza paziņojumus proti par aktīvo palīdzību, kas mums ir jāsniedz šīm valstīm. Nav jau runa tikai par formulējumu, kas ir šajā paziņojumā, ir runa arī par aktīvo palīdzību un īstenošanu. Es ceru, ka mēs visi kopā, arī dalību valstis, strādāsim pie tā un arī vidusjūras eh, apvienībai, savienībai dosim tādu jaunu seju, jaunu saturu kopā ar komisiju, jo tas, kas līdz šim tur ir nu, noticis, ir vienkārši par eh, maz, daudz par maz. Par Lībiju es gribu teikt kaut ko konkrētu. Es ceru, ka šī sacelšanās vai revolūcija nedrīkst izgāzties, tā nedrīkst. Ja uh, Lībijas pretestība uh, pret Gaddafi tiks uh, sagrauta, uh, tad. Uh, tiks apstādināta arī reforma pre, uh, eh, procesa kaimiņu valstīs. Un uh, kas varētu būt eh, tāds veiksmīgs instruments, lai palīdzētu šai revolūcijai uzvarēt, ir Gaddafi režīmam ir ilgstoši jābūt izolētam, ir jābūt sankcijām, nav nekāds vidusceļš šeit iespējams, jo uh, Gaddafi ir zaudējis jau kādu uh, likumisko pamatojumu. Vēl gribētu atgriezties pie Eiro samita. Uh, Tas ir liels panākums eh, no padomas puses, ne tikai jūsu personīgs panākums, proti aizskaitināt komisiju, aizskaitināt parlamentu eh, un arī tos, kas vēl nav Eirozonā un arī sociālos partnerus. Tas ir tiešām kaut kas, eh, ko tiešām jāpamanās izdarīt nu, izglavās gan kaut kas labāks nekā tas, kas bija debašu sākumā, bet tas tomēr vēl ar vienu ir nepietiekami. Negribētu tagad runāt par institūciju jautājumiem. Es jau dzirdu, ka kāds sauks kaut ko pa starpu, un notiek kolēģi arī to pieminēs, bet ja mēs, piemēram, ja tas, kas ir pielēms, vai tas patiešām palīdz valstīm, ir tiepaši Grieķijai, pat ja viņi tagad maksā mazāk procentu likmi, vai nav tas ir par augstu, lai tiktu ārā no šī deficīta. Uh, Eiropadome, viņiem neizdevās to, ko ieteica e, Junker kungs, proti par eiro obligācijām aktīvi diskutēt, lai panāktu stabilitāti, finanšu stabilitāti un to atbalstītu. Otrais - Eiropakts. Komisijas prezidents runāja par e, izaugsmi, e, bet šajos mērķos šīs jēdziens izaugsme vispār neparādās. Tas ir ļoti žēl, jo ilgspējīga izaugsme var radīt priekšnoteikumus tām, lai mēs visi kopā tiktu ārā no krīzes, kas attiec uz augām Jums ir pilnīgi taisnība. Jā, algām ir, protams, saprātīga paralēla uh, eh, ražošanas efektivitāte arī ir jauka. Šodien mēs redzējām statistiku, kur dažās valstīs tas tā nav, bet uh, kopā ar arotbiedrībām to ir jādara. Arotbiedrības ir jāuzaicina. Uh, un vairāk kārt jau parlamentā ir norādīts uz to, cik svarīgi Eiropas līmenī ir radīt tiešām labu, labu darbošos sociālo partnerību. Jūs ja jūs būtu runājuši ar arotbiedrībām, tad jūs, jūsu pusē arotbiedrības arī būtu bijušas un ļoti daudz uh, varēja atrisināt uh, un, un novērst šo skepsi un neapmierinātību. Jūs pieminējāt uh, finanšu darījumu nodokļus, jūs bijat lepni par to, ja es paraugos to, kas tur rakstīts, tas īstenībā ļoti vāju formulēts, es neko negribu teikt. Uh, izņemot tās pavisam sīkumains, tas viss sīks pavisam. Tas nav nekāda adekvāta atbilde uz tādu plašu lēmumu, ko pieņēma šis parlaments pagājušajā nedēļā. Komisijas priekšēdētāji, tas ir nepieņemami, ka komisijas eh, loceklis Šemets kungs arī pēc eh, parlamenta lēmuma vēl satraucas par šo lēmumu. Viņam ir jāpieņem šis lēmums. Protams, ka viņš eh, arī īstenošanas gaitā var pateikt savu viedokli, bet ja viņš jau pirms tam ir bijis negatīvi noskaņās, nu labi, tas ir viņa uzdevums, ja viņš grib ietekmēt parlamentu, bet šis parlaments lielā vairākumā ir pieņēmis lēmumu. Un visas politiskās grupas to ir pieņēmušas, tad uh, komisārs nedrīkst vienkārši ņirgāties par šo lēmumu, bet viņam ir jāstrādā pie tā, lai to īstenotu. Tas, kas tur ir rakstīts uh, padomes uh, secinājumos, Tas ir labi, ka tas vispār tur ir pieminēts, bet tas, ar to nepietiek, ka tur vienkārši to pieminēt, jo mums ir vajadzīga komisija un padome, kas pamatīgi pie tā strādātu, lai šī finanšu darījuma nodoklis kļūtu par realitāti. Tas ir eh, no taisnīguma vārdā. Daudz cilvēku Eiropā un eh, vēl ekstremistiskās partijas, viņi redz šo negodīgumu un viņi ir sašutuši un par faktu, ka bankas daudz kaut ko ir izdarījuši nepareizi finanšu ekonomikā Daudz, kas tiek darīts nepareizi, kā atbildēt krīzes izaicinājumiem finanšu darījumu nodoklis, būtu viens ieguldījums, lai tiešām arī samazina, lai tiešām palielinātu izmaksas tiem, kas ir atbildīgi, kas izraisīja šo krīzi. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji! Verhofstadt kungs lūdzu. Es nerunāšu par ekonomisko pārvaldības paketi. Mēs arī varēsim runāt par to 24. un 25. martā. Es gribu tikai pateikt, ka problēma ir šajā lēmumā, ko jūs esat pieņēmuši. Tā saistās ar metodi, komitejas un pārbaudas un tā tālāk. Atbildīgā ir padome, nevis komisija, un trešajai kungs pamatoti kritizēja jūsu nolēmto. Uh, jo metoda nav izvēlēta pareizi, bet savas grupas vārdā, pirms es runāju par vēl diviem jautājumiem, es gribētu arī paust visdziļāko līdzjūtību Japānas katastrofā bojāgājušo tuviniekiem un 50 eh, cilvēku, kas ļoti varonīgi rīkojās Fukushimas uh, um, atomelektrostacijā riskēja ar dzīvību, lai glābtu, uh, kas glābjams. Un es domāju, ka ir nepieciešams padomāt arī mums Eiropā par enerģijas drošības politiku. Un tagad varbūt varētu teikt, ka mums, mēs esam bijuši spiesti pamodies, pamosties un domāt par alternatīviem enerģijas veidiem. Tas taču tagad ir skaidrs. Bet Japānā tas, protams, ir, nu, tā ir traģēdija, kur neko mēs vairs nevaram mainīt. Mēs varam palīdzēt, un tas mums jādara, bet situāciju mainīt mēs nevaram. Savukārt Lībijā mēs varam mainīt notikumu gaitu, jo Lībijā arī ir tūkstoši cilvēku, kas rīkojas varonīgi, kas upurē savu dzīvību, brīvības un demokrātijas vārdā. Un, ja mēs skatāmies uz viņu sejām, vakardien avīzē, piemēram, students, 22 gadus vecs vai jauns uzņēmums, uzņēmējs, vēl cits jauns students un jauns uzņēmējs. Tie ir cilvēki, kas šobrīd cīnās par demokrātiju Lībijā. Un mēs ne tikai zinām, kas Nu, tagad protestē pret notiekošo. To zina arī Kadafī, to zina viņa atbalstītāji. Un e, tagad tiek vajāti šo revolucionāru piederīgie, viņu ģimenes. Un e, no, notikumi Bengāzī ļauj gaidīt cilvēku slaktiņu. Un ko mēs tagad darām? Ko mēs darām, lai izvairītos no ļaunākā, lai nenonāktu pie jaunas Srebrenicas vai jaunas Darfūras? Vai mēs palīdzam viņiem šajā brīdī? Vai mēs viņiem palīdzam vai mēs atbalstām, sūtot uh, ieročus vai organizējot lidojuma aizliegumu zonu, vai atbalstām opozīciju valdībai, vai mēs, tas, ko mēs darām, mēs sūtām uz Tripoli tādus novērotājus vai faktu vācēju misijas. Un uh, vispār man metas nelabi no tā, ko mēs šobrīd darām. Un kāda tad ir reālā situācija? Startautiskā kopiena pašlaik ļauj Sauda Arābijai iejaukties notikumos Bahreinā, lai apspiestu revolūciju, bet mums ir jāatbalsta Lībijas cilvēki, kas vēlas mainīt valsts iekārtu. Un skatoties pēdējos notikums, 3-4 dienas, pēdējās 3-4 dienas, es tiešām uh, Uh, nespēja atbalstīt to, ko dara Eiropas Savienība. Un ko mēs teiksim nākamajā nedēļā? Fact... Un ko mēs teiksim, kad Kadafi atgriezīsies, vai mēs turpināsim tāpat kā agrāk, kā Ungārijā 56. gadā, kā Prāgā 68. gadā, vai būs tieši tāpat? Godā tie kolēģi, sauciens no zāles, ko nevar saprast. Es varu nosaukt arī citus piemērus, saka runātājs, bet šobrīd tieši šīs tautas cīnās par savu brīvību, un kā Dafī dēls vakar plašsaziņas līdzekļiem teica, ka viņa armija tuvojas Bengāzī Un uh, viņš sagaida, ka revolūcija pēc 48 stundām būs beigusies, bet viena lieta ir skaidra. Mēs ļāvām tam notikt. Un, un tagad mūsu vēsturē ir viena melna lapusi vairāk. Un kā pārliecināts Eiropietis, es varu teikt, ka es sagaidu no visiem iesaistītajiem atbalstu Lībijai. Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący. Liels paldies. Tagad vārds eh, Janam Zahradil kungam ECR grupas vadā. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kas uh, ir eh, noticis Īstenībā tas bija tāds kā pārsteigums, tas radīja arī bažas. Uh, viena Eiropas Savienības uh, dalība valsts tika piespiesta uh, neievarot pamattiesības. Uh, šī valsts tika uh, piespiesta sev pārdot uh, par skaidru naudu vai par precēm. Šeit domāju par īriju. Īriju tas uh, noved pie tā, ka uh, tā piekrita šīm procentu likmēm. Es ievēroju, ka visu veidu federālisti visās politiskajās grupās rīkojas pēc saukļa, ka katra krīze esot arī iespēja. Un uh, viņi vēlas uh, šos astarpie krīzi izmantot uh, integrācijas tendencēm, arī centralizācijas tendencēm, bet tas nav iespējams, jo līgumos ir ļoti skaidri pateikts, ka nodokļu un uh, ekonomiskā politika tas ir īstenībā uh, dalību valstu kompetence Tagad um, nu, ir noteikti PVN. Tagad tiek strādāts pie minimālajiem nodokļiem, uzņēmuma darbības nodokļiem, un uh, laikam jau tiek arī strādāts pie tā, kā nodokļu uh, konkurence stāv uh, ceļā tirgus attīstībai. Mēs zinām, ka nodokļu konkurence Eiropas Savienībā uh, veicina tās darbību, un ja uh, būs nodokļu savienība, tad eh, to vajadzētu tiešām pateikt arī skaļi. Tas ir eh, ceļš uz Eiropas Savienotajām valstīm pa tādu sociālu veidojumu, ko nevēlas ne mūsu politiskā grupa, bet arī Eiropas tautas, un tās to noraida. Vēl viens svarīgs izaicinājums Eiropas Savienībai ir eh, nostāja pret kaimiņu attiecību politiku. Es piekrītu tam, ko teica Van Rompēkungs, ka valstis ir atšķirīgas. Ēģipte nav Lībija un tā tālāk. Politiskā attīstība šajās valstīs nav identiska. Ir atšķirīga ekonomiskā, sociālā un demografiskā situācija, tādēļ ir eh, šajām valstīm jāpiet individuāli, tieši tāpat kā attiecībos Eiropas Savienību. Uh, nevar eh, pilnīgi vienādi pret visu attiekties Mm, es, eh, kā teica man Ferhofštata kungs, eh, ka tiešām žēl, ka Eiropas Savienība nav rīkosies aktīvāk. Man interesē, ko Eiropas komisija eh, darīs un padomu darīs, ja Gaddafi atkal atgriezīsies un pāries pie parastās darba kārtības, vai tiks darīts kaut kas vairāk un tiks atzīts, ka ir momenti, kuros Eiropas Savienība nevar aktīvi rīkoties, tā to nespēja. Uh, um, piemēram, amerikāņu operācija Irākā, uh, tagad Lībijas noti, uh, notikumi. Uh, mūsu, spējīga, mūsu spēja sasniegt vienotību, tā ir ierobežota. Mums ir jāņem vērā mūsu atšķirības, un nevienu valsts nevajadzētu piespiest spērt noteiktus soļus. Un varbūt mēs līdzīgi kā citās jomās mums bija varbūt uh, pārāk lielas gaidas. Mm, Noslēgumā gribētu pieminēt Japānu. Šī lielā cilvēciskā nelaime un dabas katastrofas mums atkal parādīja, cik nepārvarama ir daba. Es esmu gadiem ilgi dzīvojis sistēmā, kur patiešām mēģināja dabu apspiest, bet mums ir tiešām šeit tāda pietāti. Uh, jātiec pret dabu. Un šī izņēmuma situācija Japānā, nu tā, protams, nevar nekādu vispārīgu secinājumu izdarīt attiecībā uz drošību. Vairāk nekā 150 uh, atomspēkstacijas ir Eiropā, bet tas ir tādā seismiski stabilā reģionā. Tādēļ uh, mums nevajadzētu to izmantot uh, populistiskiem tematiem, jo kodolenerģija ir uh, viena no drošākajām un tīrākajām enerģijām un ekonomikā. Mums nevajadzētu tiešām šeit rīkoties pārsteidzīgi. Zelenih parlamentē pani spūpševodīčonca Rebeka Hā. Paldies. Zaļo vārdā. Herr prezident. Äh, Priekšādātāji, tobrīd mēs runājam par Japānu, par Arābu valstīm, par vidusjūras dienvidiem un arī par globālo finanšu krīzi, un tam visam ir viena kopīga iezīme. Uh, Tas mums vēlreiz parāda, ka politika, kas notiek tikai dalību valsts eh, mazajā eh, sētiņā, nav, eh, tas nav pareizais ceļš. Un šodien Eiropas parlamentā mēs taču zinām, mēs zinām, ka šodienas pasaule ir transnacionāla, tajā ir jādarbojas vienot, ir jā, jāizstāv kopīgās intereses. Uh, un mums kopā jādomā, kā pārvarēt uh, ļaunās sekas notikumiem Japānā, un, protams, ka neviens nu, nevarēja uh, prognozēt, ka uh, dabas katastrofē sekos nelaimes gadījumi atomelektrostacijās, bet mēs zinām, ka Japānā jau daudzus gadus um, Hirosimas un Nagasaki atombumbu uzbrukumu upuri uh, uh, atkal un atkal atkārto un rīko informācijas kampaņas par to, ka Japāna nav tā valsts, kur izmantot kodolu enerģiju arī nemierīgiem um, mērķiem. Uh, un situācijā, kāda ir pašlaik, nu mēs nevaram teikt, ka mēs pilnīgi, ka mēs tiktu labāk galā ar situāciju nekā šobrīd to dara Japāņi. Un manuprāt, ir jāizdara secinājums, ka atomelektrostacijām ir nevis vajadzīgas drošības pārbaudes, uh, bet mums vajadzētu tiešām kaut ko mācīties no šīs katastrofas. Mums vajadzētu izmantot tehnoloģijas, kas jau šobrīd ir mūsu rīcībā un kas nav saistīts ar kodola risku. Dāmas un kungi, es gribētu teikt arī dažus vārdus par Lībiju. Es saprotu Gīja Verhofštāta dusmas. Es ļoti labi to saprotu, jo šorīt redzēju, uh, ka ASV ir izstrādājusi 16 firmu sarakstu, kas nerespektē embargo attiecībā uz Kadafī. Un es gribētu Barozo kungu un Ro Van Rompoja kungu at, aicināt, panāciet, lai Eiropa turās pie embargo attiecībā uz Kadafī, nodrošiniet, lai neviena firma uh, neko, nekādu atbalstu nesniegtu. Vakardien Eštons kundze neko uh, sakarīgu nevarēja atbildēt uz šo prasību. Un ir nepieciešama arī lidojuma aizlieguma zona, lai palīdzētu uh, tiem, kas piedalās revolūcijā un arī bēgļiem. Uh, Šodien situācija vismaz saskaņā ar uh, plašsaziņas līdzekļiem. Vācijas ārlietu ministrs uh, apspriežas ar Krieviju un Ķīnu, lai novērstu šo lidojuma aizlieguma zonas izveidi. Manuprāt, tas ir aplami, un mēs pieļāvām kļūdu, kad mēs ne noteicām, kāda ir mūsu pozīcija attiecībā uz Mubaraku, attiecībā uz Ben Ali, un tagad mēs plūcam tā visa augļus. Tas ir tieši tāpēc, ka mēs vilcinājāmies noteikti, kurā pusē mēs stāvam, un arābu pasauli neaizmirsīs to, cik vāji mēs bijām. Paldies! Paldies! Tagad uh, vārds uh, Biskijkungam. Priekšēdētāji, kolēģis un kolēģi, mana politiskā grupa pievienojas līdzjūtības izteikumiem katastrofas upuriem Japānā. Upuriem ir jāsniedz katra palīdzība, kas tiem vajadzīga, bez vilcināšanās un bez aizkavēšanās. Man, diemžēl, ir jāpiebilst, ka nav runa tikai par dabas katastrofu, bet uh, to ir radījuši cilvēki. Tā mums uh, briesmīgā veidā parāda, kādas uh, mašīnas iekārtas, kā monstri, ir tās, ko mēs radām arī šeit Eiropā, un mēs tās turpinām būvēt. Es šeit nerunāju tikai par atomu elektrostacijām, bet arī par uh, Eiropā izvietotajiem automieročiem. Karš pret iedzīvotājiem Lībijā ir vēl viena katastrofa, ko radījuši cilvēki. Ja to neaizkavēs, to tā varētu arī citās Ziemeļāfrikas valstīs uh, maigo demokrātijas audziņu iznīcināt, pirms tas vēl sācis ziedēt. Eiropas Savienība un tās dalība valstis – ir ilgstoši sadarbojušās ar uh, autokratiskiem režīmiem, kurā ir korupcija, un ļoti daudz cilvēku acīs tā ir diskreditējusi sevi. Mums ir atkal jāatgūst uzticība. Pieņemtās sankcijas Eiropas Savienībā ir bez jebkādām atkāpēm jāizpilda, it īpaši aizliegums pārdot ieročus un munīciju. Nedrīkst būt tā, kā kāda dalībvalsts rīkojas atsevišķi, Arī Eiropas Savienības partneris ir jāaicina katru sadarbību ar Gaddafi režīmu izbēgt un aizliegt. Es domāju, ka ir svarīgi cieši saskaņoties ar Arābu līgu un Āfrikas Savienību, it īpaši, ja runa par parlamentu pieprasīto kaimiņattiecības politikas maiņu un veidošanu no jauna. Tas ir īpaši svarīgi, ja Eh, mēs vēlamies arī no ekonomikas prasīt demokrātisku rīcību, bet nedrīkst būt tā, atkal tā, ka Eiropas Savienība nosaka, kā tam visam jāizskatās, un šķietamiem partneriem tam ir jāsako, ja tie vēlas naudu saņemt. Ir īpaši migrācijas un bēgļu politikā Eiropas Savienībai ir vajadzīga jauna pieeja, kas eh, principiāli garantētu humānu atbalstu. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu grupy Wolność i Liels paldies tagad Brīvības un demokrātijas grupas vārdā uh, vārds Nigelam Faradžam. Pan Rompē, kungs, es ceru, ka tik tiešām jums izdosies pretoties šiem aicinājumiem uh, lietot varu, uh, Ferhofstadt kungs uzstājās ar ļoti spēcīgu uzrunu šajā jomā. Es domāju, ka nav nekāda pamata Eiropas Savienībai uzsākt militāro rīcību, un pieredze rāda, ka ja mēs uzsākam militāro rīcību, kad no tās izkļūt ir daudz grūtāk nekā tajā iesaistīties, jo iesaistīšanās Lībijā varētu būt līdzīga tai pieredzei, ko mēs piedzīvājām Vietnamā. Tāpēc lūdzu pretojieties tam. Tālāk, kas attiecas uz Kadafi, jums taisnība sakot, ka tas, kas notiek Lībijā, ir pilnīgi nepareizi. Uh, Pagājušajā gadā uh, viņš nāca klajā uh, ar aicinājumu pre, cīnīties pret Šveici. Un uh, aicinājums bija 4 miljonu eiro, vai arī mēs jūs aplūdināsim ar migrantiem. Es domāju, ka tas ir cilvēks, kas ir īstenojis lielāko masu slepkavošanu. Bet jūs patiesībā pazīstat Kadafī kungu. Jūs eh, tikāties ar eh, Kadafī kungu decembrī. Te ir fotografija, kurā redzams, ka jūs sarūkojaties ar Kadafī kungu. Un jāsaka, es nekad neesmu redzējis jūs tik, ļo, tik ļoti smaidīgu un tik laimīgu, bet varbūt, ka tā ir gluži vienkārši printēšanas, jeb drukāšanas kļūda. Jautājums, kāpēc jūs vēlējāties, lai jūs tiktu iemūžināti kopā ar, fot, ar Kadafī kungu? Jūs eh, bijāt iecēlts Eiropas Savienības eh, priekšsēdētāju amatā, un Aštons kundze kļuva par ārlietu pārstāvi. Jūs zinājāt, ka jūs eh, būsiet ļoti redzams starptautiskajā arēnā Varbūt jums nepatika tas, ka jūs nebijāt iemūžināts fotografijā ar Obamu, un te jums bija iespēja tikties ar kādu valsts vadītāju. Tas, ka jūs tikāties ar diktatoru, eh, tā nav tikai jūsu kļūda, arī Britu valdība pieļāva līdzīgu kļūdu. Ņemot vērā to, kas notiek Lībijā, Es vēlētos, uh, lai jūs pasakat, vai jūs uzskatāt, ka, tā, ka jūs nepietiekami izvērtējāt situāciju, ja jūs tikāt nofotografēts kopā ar Kadafī decembrī, un ja tā, tad lūdzu, lūdzu atvainojieties par to. Paldies, tagad vārds uh, Dajanai Docai, ne, pie grupām nepiedarīgo deputātu vārdā. Paldies, uh, priekšsēdētāji, vispirms es vēlētos paust. Uh, līdzjūtību Japānas tautai pēc uh, traģiskās uh, zemestrīces un tsunami. Tāpat kā daudz visā pasaulē, mēs sakojām notikumiem uh, Japānā un ir ļoti grūti aptvert to, cik lielā mērā ir cietusi šī valsts un šī tauta. Zemestrīces un uh, tsunami radītais postījums uh, vēl nebija viss, jo papildus radās šīs te kodola katastrofas draudi. Tā ir traģiska situācija. Situācijā, kurā ar vārdiem nepietiek, ir grūti atrast pareizos vārdus un noteikti ir nepieciešams rīkoties, kas attiecas uz kodola projektiem un jo īpaši kodola projektiem apvienotajā karalistē. Es nesen televīzijā dzirdēju, šķiet tas bija svētdien. Ministrs, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem, um, teica, ka šobrīd tiek izvērtēta, eh, izvērtēta drošības apsvērumi, izdarot secinājumus no postījumiem Japānā. Tas ir pareizi, bet ar šo rīcību vēl nepietiek. Mums ir nepieciešams izveidot eh, stingru un noturīgu enerģētikas piegāžu politiku nākotnē. Tālāk es vēlētos pievērsties Lībijas jautājumam. Gaddafi ir tirāns. Mēs visi to zinām. Mēs to zinām jau vairākus gadus. To parāda kaut vai tas, kā viņš eh, samīts pīšļos savu tautu. Es nāku no īrijas, es nāku no reģiona, kura, kurā um, ir 30 eh, gadus piedzīvots terorisms Ziemeļīrijā. Uh, Un Ziemeļīrijā cilvēki iespējams klausās šajās diskusijās, diskusijās par Kadafī. Klausās šajos centienos pierādīt, cik briesmīgs ir šis režīms. Un tas ir zināms pār, pārsteigums, jo tas ir cilvēks, kurš piešķīra ieročus IRA. Uh, kas eh, deva viņiem iespēju uzspridzināt, nogalināt nevainīgus cilvēkus, nopostīt dzīvības. Un tagad mēs eh, dzirdam, ka beidzot tiek teikt, cik viņš briesmīgs. Mēs to zinām jau zinām laiku. Es patiesībā runāju par šo jautājumu jau pagājušajā nedēļā diskusijās kopā ar Baronešu Aštonu Strasbūrā. Uh, Un es uzdevu jautājumu par uh, šo aspektu, bet es nesaņēmu atbildi. Viņa man solīja sūtīt atbildi rakstiski. Atgriežoties birojā, es saņēmu uh, vēstuli nu, kādu no uh, saviem vēlētājiem, vēlētājiem, kas 1987. gadā kopā ar radiniekiem cieta um, bumbas sprādzienā. Viņas uh, vīrs tika ievainots un viņas vīrtēvs tika nogalināts. Un šobrīd uh, cilvēki um, dzīvo, um, turpina dzīvot ar, ar, kaut arī viņa dzīvības ir izpostīts. Man ir kauns par to, ka mūsu bijušais premjers tikās ar šo cilvēku. Šis cilvēks vienmēr ir bijis brutāls tirāns. Visbeidzot, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz īpašu aspektu, kas saistīts ar Kadafī režīmu. Šobrīd ir pilnīgs haoss. un tiek risināts jautājums par kompensācijām tiem uh, tuviniekiem, kur piedarīgi ir zaudējuši dzīvības. Es domāju, ka šāda pieeja ir jāatbalsta. Proti, ka Dafī līdzekļi būtu jāiesaldē un tie būtu jāizmanto, lai tiktu galā ar Kadafī rīcības sekām. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra Mario Davidam vārds uz vienu minūti. Much, Paldies, priekšēdētāji. Pagājušā nedēļā Briselē Portugāles valdība piedāvāja pasākumu paketi cīņai pret deficītu. Zinat, kas tur rakstīts? Jūs zinat, ka sociālistu valdība grib iesaldēt pensijas un apdraudēt tieši tiem, kam ir vismazāk 2013. gadā. Grib iesaldēt pensijas, grib uh, samazināt līdzekļus vairāk nekā um, gandrīz miljonam cilvēku. Tas pats attiec uz invalīdu pensijām, kas tāpat jau ir tikai 24, 246 eiro mēnesī. Turklāt uh, šī pensiju indeksācija, tajā nav ņemta vērā inflācija vai Eiropas līderi apzinās, kas notiek Portugālē un kas tur ir izdomāts. Tā pašā laikā Sokrateša valdība grasās. To your conscience. Thank you, Thank President. you colleague. Uh, colleague uh, Simon. Saimons Busutils, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Well, I wanted to... Paldies, priekšsēdētājs. Vēlējos uh, teikt teikt eh, tieši to, ko teica Verhofstadt eh, kungs. Viņš eh, lieliski noformulēja to, es nevaru neko vairāk arī piebilst, es tikai izsaku viņam atbalstu. Paldies! Paldies, vārds Stīvenam Hughes. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man būtu jautājums Van Rompēja kungam. Tas saistīts ar uh, publiskajām investīcijām. Kā gan mēs, Van Rompēja kungs, varam uh, cerēt uz to, ka mums izdosies panākt šo investīciju veidu atjaunošanu Eiropā, ņemot vērā to, eh, kas tiks apstiprināts 24. martā lūdzu nesakiem. Man, ka to ir iespējams īstenot ar stingriem pasākumiem. Eh, nesenā pieredze parāda, ka tas tā nebūs. Tā, piemēram, 90. gados ar Maastrichts kritēriju ieviešanas eh, rādītāji tikai pasliktinājās ar šo papildus konsolidāciju, kas tiek piedāvāta paktā, publiskās investīcijas samazināsies uh, par 1%, tas var būt katastrofāli Eiropas ekonomikai, un mums noteikti neizdosies sasniegt ASV līmeni, un kā mums izdosies sasniegt mērķus 2020. gada stratēģijas ietvaros bez šīm investīcijām. Paldies, tagad vārds Kraulīkungam. Paldies, priekšēdētāji. Es gribētu jautāt padomes vadītājiem un arī Barozo kungam, ņemot vērā eiro paktu, tātad eiro paktu, trīs lietas sevišķi duras acīs. Pirmais, kā jūs grasāties harmonizēt uh, algu līmeņus tik ļoti atšķirīgās valstīs Eirozonā? Un Šķiet, ka te uh, konkurēt spēja līdz ar to netiek veicināta. Tāpat pastāvot barjerām iekšējā tirgū, kas neļauj uh, praktizēt uzņēmē darbību dažādās darbības valstīs, dažādās dalībvalstīs, šīs barjeras ir paredzēts uh, acimredzot saglabāt. Un tad par korporatīvā nodokļa bāzi to varētu saukt par pirmo soli nodokļu harmonizācijā, bet ir jābūt arī iespējām veicināt konkurētspēju uzņēmē darbības vidē. Kāda ir juridiskā bāze attiecībā uz kopējo konsolidēto nodokļa bāzi? Kāda ir šī nodokļa bāze? Paldies, Lūdzu, Lānsberģa kungs. Paldies, priekšsēdētāji par Lībiju un eh, varietē uzstāšanos, ko tagad piedāvā Eiropa. Berlīnē, Maskavā šobrīd tiek izstrādāta jauna stratēģija uh, arābu valstīm. Tas notiek ļoti augstasinīgi. Mūsu Savienībai Kadafī uzvara būtu tiešām ļoti, ļoti uh, nelabvēlīgs notikums. Un mums ir jāorganizē plenāra sēde šonakt, lai mēs varētu. Un mums ir jāpasaka, ka ANO rīcība ir bijusi absolūti neefektīva, un mēs nedrīkstam izlikties, ka mēs neredzam, kas, ka notiek slaktiņš. Paldies, Lūdzu, Anna Gomeša. Uh, uh, Priekšsēdētāji, Solidaritāte ar Japānas tautu nozīmē, ka mums ir jāizdara secinājumi no tiem notikumiem, kurus viņi piedzīvo. Mums ir jāpārskat savu kodola instalāciju drošību, un tas nozīmē, ka mums ir jāpārskat savus rīcības plāns um, ķīmiskajiem, ķīmiskajām. Um, un kodola katastrofām. Tieši tāpat kā šis parlaments ir aicinājis rīkoties pagājušajā gada decembrī, norādot uz to, cik vājš ir šis plāns un kā to nav īstenojušas vairākas dalību valstis. Priekšsēdētājs pilnībā piekrīt tam, ko teica kolēģi, un jo īpaši Firhofštad kungs par Lībiju. Šis parlaments ir teicis savu vārdu. Teicis, ka mums ir jāievieš lidojuma aizlieguma zona, un mums ir jābūt gataviem izmantot uh, savus ātrās rīcības spēkus, lai ieviest šo uh, ieroču embargo, par kuru uh, vienojās jau drošības padome. Ja mēs ļausim, ka Dafī atgūt varu, jo tad mums neizdosies neko panākt. Un visbeidzot, vai mēs darām kaut ko, lai cīnītos pret uh, nodokļu uh, paradīzēm. Paldies! Tagad vārds Figeredo kundzei. Kolīgi Mario Borgezio. Mario Borgezio. Grācie, prezident. Paldies, priekšādātāji. Es uh, pilnīgi piekrītu centieniem izstrādāt iespējams arī tādu kā maršala plānu Ziemeļāfrikas valstīm. Uh, Eh, tas ir vienīgais veids, eh, kā varētu aizkavēt šādas milzīgas bēgļu plūsmas. Šī palīdzība, tas nozīmētu arī, ka vajadzētu atbalstīt eh, arī vidējos uzņēmumus, nevis tikai tādus korumpētus vadītājus Ziemeļāfrikā. Ja nodokļu oāzes, starp citu, kas eh, no tā visguž labumu, tas izņem naudu ārā no Eiropas eh, nodokļu maksātāju makiem. Ir jāmaina Eiropas Savienības politika, ir jāveido ticama politika, kas sniegtu palīdzību un atbalstu šiem valstīm. Tas ir jādara nopietni. Es domāju par trešo pīlāru, proti par vidējo mazo uzņēmumu atbalstu. Mums ir arī tehnoloģiskās iespējas un arī apmācība iespējas darba vietās tam jānotiek šajās valstīs. Nevis demagoģijai, bet uh, patiesi vērtīgs darbs, labs atbalsts. Eiropas uh, prezidents Lampedūzā tur vispār nevar paštatīt, kas tur notiek. Paldies vārds Padimātas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēršos pie Eiropas Savienības priekšsēdētāja un Eiropas komisijas priekšsēdētāja. Kā jau Svobods kungs teica savā uzrunā pirms brīža pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments nosūtīja politiski ļoti spēcīgu signālu pret uh, finanšu darījuma nodokli un kā referente. Es priecājos, ka šis signāls ir ticis sadzirdēts eh, padomē, eh, proti par finanšu nodokļu, finanšu darījumu nodokli. Mēs esam saņēmuši spēcīgu signālu no padomes un no Eiropas parlamenta, un tagad vēlētos zināt, kāda būs komisijas turpmākā rīcība šajā jomā, ņemot vērā to, ka komisārs, kas ir atbildīgs par nodokļu jautājumiem, uh, Um, skaidri un gaiši atklāti paziņojis vairāk um, reiz, ka um, pret finanšu darījumu aplikšanu nodokli. Paldies! Jā, Kadafi uh, iegūs labumu no Eiropas uh, Savienības uh, vienotības trūkums, saka Galerkungs. Kadafi vakar RTL televīzijas kanālā teica paldies Vācijas valdībai, ka tā neatbalstīja Vācijas un Lielbritānijas rezolūcijas projektu. Tas ir fatāli. Uh, Ko jūs, Romba kungs vai Lēdija Eštana, esat darījuši, lai dalību valstīs eh, tiešām panāktu pašu lēmumu īstenošanu? Jā, ir, eh, protams, ir jāsargā cilvēki, jā, atbalsts no reģiona ir, ne, protams, vajadzīgs šim reģionam. Tad pēdējais punkts ir radīt eh, tiesisko ietvaru. Tas nozīmē uh, pasaul, ANO drošības padomes uh, rezolūciju. Ko dara Barozo kungs? Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, lai. Uh, palīdzēt cilvēkiem, kuri eh, iespējams bēgs uz Eģipti, un eh, bija jau plānots tur eh, veidot lielas uzņemšanas nometus, tur jārunā ar Eģiptu, ko mēs darām, ņemot vērā, ka būs bēgļu straumas droši vien mātā Itālijā, es domāju, ka mums vajadzētu ļoti daudz kaut ko sagatavot. Es labāk gribētu atbildēt. Paldies, Makmilāns Skotta kungs, lūdzu. Priekšēdētājs grib runāt par Lībiju, eh, kur šeit eh, tas tā ir katastrofa, ko ir radījis cilvēks, un tā notiek mums kaimiņos, un kā teica eh, Gālērkungs, tad daudzi arī bēg uz Ēģipti, un Eiropas Savienība ir parādījusi savu impotenci. Pagājušajā nedēļā samitā dokuments saucās partnerība demokrātijai, Tas ir mazliet izmainīts dokuments, ko es redzēju Kairā pirms pāriem, pāris mēnešiem, un tajā nav par demokrātiju, tā ir vienkārši parodija par demokrātiju. Ir jārīkojas aktīvi, ir jāatzīst uh, opozīcijas valdība, jāpiedāvā uh, humānā palīdzība un arī tehniskā palīdzība, un Verhofstadtam ir pilnīgi taisnība. Francija, apvienotā karalists un ASV sniegs palīdzību Lībijai, jo šiem, uh, šīm valstīm ir iespējas palīdzēt. Nikolaus Čontis. Nikolās Čontis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot sekojošu jautājumu pēc notikumiem Japānā, kur seks mēs vēl pilnībā neapzināmies. Vai komisija ir paredzējusi pārskatīt savu nostāju attiecībā uz kodolenerģiju? Un te es Nerunāju tikai par esošajām infrastruktūrām, par kodola reaktoriem, kas atrodas Eiropā, bet par tās eh, lēmumu paredzēt jaunu um, eh, staciju būvi Balkānu valstīs. Tālāk mēs dzirdējām vairākus uh, pozitīvus uh, secinājumus, dzirdējām kritiku no Trišē un Junker kunga. Un es uzskatu, ka stingras pārvaldības politikas ietveros, tad, kad ir jāpieņem nepopulārāri lēmumi, es vēlētos uh, saprast, kā, pie, kā šis pieredzētais pakt, pieņemtais pakts palīdzēs mums palīdzēt bezdarba apstākļos Eiropā. Paldies! Vārds Arišam Vaļskim. Liels paldies, priekšsēdētāji. Trīs pavisam īsi jautājumi. Pirmais varam Rompai kungam. Cik uh, lielā, cik daudz mums izmaksā šī nerīkošanās, ja mēs pieļausim tādu pašu situāciju kā Balkānos, arī Lībijā. Otrs jautājums. Vai mēs varētu apsvērt iespēju eh, panākt to, ka Arābu līga izmanto eh, savus eh, līdzekļus, lai nodrošinātu šo te lidojumu aizliekšanas zonu tālāk? Van Rompēkungam vai šis paziņojums, ar kuru nāks klajā tās valsts, kas nav Eirozonā, vai tās nāks klajā tagad, vai viņas pievienosies eh, tām valstīm, kas pieņem lēmums par Eirozonu, vai gluži vienkārši īstenos pasākums, par kuriem lēmums būs pieņēmušas Eirozonas valsts. Un tālāk, ņemot vērā šīs izmaiņas Ziemeļāfrikā, vai komisija ir paredzējusi uh, daudzgad eh, finanšu plānā papildus līdzekļus atbalstam. Paldies, tagad vārds Pieram Antonio Pancerīkungam uz vienu minūti. Grācie. Paldies, priekšēdētājiem. Es gribētu padomas priekšēdētājiem un komisijas priekšēdētājiem pateikt, ka jūs abi saņemat atbalstu, lai saprastu, ka dažreiz politikā ir eh, pienācis laiks pieņemt lēmumu, bet uh, Lībijas gadījumā tas tā laikam nav, jo tiek uh, bieži vien saukt, jā, ka Dafī ir uh, jānovāc, bet uh, ir jāpanāk, ka viņš uh, atkāpjas. Bet uh, Kas ir ar mūsu uh, starptautisko ticamību? Ja mēs nerīkosimies, tas samazināsimies. Un it kā tagad ir tā, ka represija ir tā, kas sevi attaisno. Un tas ir ceļš, kas tiek parādīts šim reģionam. Ja mēs nevēlamies, uh, lai būtu risks, proti, ka pilsoniskā sabiedrība piedzīvo dziļu vilšanos Ziemeļāfrikā, bet arī citās valstīs. Un tad vajad, viņi ļoti labi prot salīdzināt vārdus ar darbiem, tad mums kaut kas reāli jādara. Ja mēs rīkosimies tā, kā jūs, Barozo kungs, sakāt, tad Ziemeļa Āfrika uh, mums būs par tādu kā politisko slogu. Nav jau runa par to, ka mēs uzgrūstu citiem atbildību, jo atbildība ir mūsu pašu rokās. Ko gan Eiropa darīs rīt un nevis pēc viena gada? Yes, please, uh, uh, kolīgi Watson. Jā, vārds Grējam Watson kungam. Priekšsēdētāji. Van Rompējkungs, jūs eh, savos ievadu vārdos padomas gadskārtējā ziņojumā 2010. gadā rakstījāt, ka a, grūtus apstākļos ir a, eh, spēki, kas palīdz Eiropas Savienībai tikt galā ar šiem grūtiem apstākļiem. Cik daudz no šiem spēkiem jūs esat pamanījuši pagājušajā nedēļā? Un ja nē, tad kā jūs grasāties tos atkal mobilizēt? Paldies, tagad vārds Brozo kungam. Paldies. Es atbildēšu uz jautājumiem, kas tieši tika uzdoti man un kas saistās ar Eiropas Savienības kompetencēm. Vispirms, kas attiec uz finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem. Pirms, pat pirms Eiropas parlamenta rezolūcijas pieņemšanas es atbalstīju uh, šo te ideju par finanšu darījumu nodokli G20 ietvaros pats runājot arī Eiropas Savienības vārdā un kopā ar eh, priekšsēdētāju Van Rompēju kungu mēs centāmies panākt to, lai arī pārējie atbalstītu šo ideju par finanšu darījumu nodokli, kas būtu pieņemams G20 dalībniekiem. Es jau iepriekš teicu, ka reakcija nebija pietiekam laba lielās um, at, jaunās ekonomikas, kas strauji attīstās, bija pret, tāpat arī daudzi no mūsu cieši, uh, ciešiem sadarbības partneriem bija pret šādu finanšu darījumu nodokļu ieviešanu pasaules mērogā. Taču mēs uh, piedāvājām to un atbalstījām to pirms Eiropas parlaments apstiprināja šo ideju un apņēmās par labu finanšu darījumu nodoklim. Ko es varu teikt par Eiropas komisijas nostāju? Proti, mēs esam pētījuši ietekmi, kāda varētu būt dažādajām opcijām, ko mēs varētu izraudzīties banku sektoram. Mēs uzskatām, ka banku un finanšu institūcijām būtu uh, jāuzņemas liela daļa atbildības par notikušo krīzi. Un piedāvājot ideju par finanšu darījumu nodokli, um, es personīgi teicu, ka esmu par finanšu darījumu nodokli, bet daži no šiem jautājumiem ir ārkārtīgi sarežģīti. Un mēs līdz vasarai varētu sagatavot šī pētījuma gala rezultātus, un tad, protams, mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem, ņemot vērā rezultāts. Bet mums ir jāpatur prātā ļoti svarīga lieta. Nodokļu jautājumi Eiropas Savienībā uh, lēmumu šajā jomā ir jāpieņem vienbalsīgi. Un tagad es vēlētos atbildēt Brainam Kraulīkungam. Šie jautājumi tiek izlemti vienbalsīgi. Komisijai ir pilnvars nākt klajā ar priekšlikumiem šajā jomā. Šobrīd mēs esam pieņēmuši uh, priekšlikumu par kopīgu uh, korporatīvo nodokli, bet tas nenozīmē, ka dalībvalstīm ir uh, pienākums piekristam, jo šis lēmums ir jāpieņem vienbalsīgi, bet es uzskatu, ka tas varētu būt ļoti svarīgs progress iekšējam tirgum. Viens no solījumiem Eiropas Savienībā ir tāds, ka mums š, viens, no, vien, viens no aspektiem, kas šobrīd ir vērojams Eiropas Savienībā, uh, ir tas, ka mums nav vienas nodokļu bāzes uzņēmējiem Eiropas Savienībā pretēji tam, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīm, valstīs. Kā jau es esmu vienmēr teicis, mēs neesam par korporatīvā nodokļa bāzes harmonizāciju, bet mums ir nepieciešama harmonizēta konsolidētais nodoklis, un tāpēc mēs piedāvājam to šobrīd, un dalībvalstīm ir jāizlem, vai tas ir pieņemam vai nē. Tālāk, Sarjuša Voļska uzdotais jautājums par Eiropas kaimiņattiecību politikas instrumentu. Mēs nevaram šobrīd vēl pateikt, kāds būs mūsu priekšlikums finanšu perspektīvu ietvaros. Tas būs gatavs 29. jūnijā, un es varu teikt, ka komisija grasās pieņem stingru apņemšanos attiecībā uz kaimiņattiecību politiku gan vidusjūrā, gan austrumu e, eh, reģionā. Protams, ņemot vērā pašreizējos traģiskos noteikums e, vidusjūras reģionā, mēs saprotam, ka te ir nepieciešams lielāks atbalsts, bet mēs sakojam arī tam, kas notiek austrumu reģionā. Uh, un mēs noteikti pieņemsim lēmumu, kas palīdzēs atbalstīt kaimiņattiecību politiku gan vienā, gan otrā reģionā. Un visbeidzot, pat ja tas nav strikti manā kompetencē, es vēlētos izteikt komentārus par dažiem no jūsu izteikumiem un komentāriem saistībā ar Lībiju. Es vēlos atgādināt, ka saskaņā ar 17. pantu līgumā Eiropas komisijai ir atbildība pārstāvēt Eiropas Savienību ārpus Eiropas Savienības visos jautājumos, izņemot kopīgo ārlietu un drošības politiku. Es nevēlētos iejaukties citu kompetencē, taču vēlos teikt sēkojošo. Krit Daži no eh, kritikas punktiem, kas izskanēja, nav godīgi attiecībā uz Eiropas Savienību. Daži no šiem kritiskajiem izteikumiem būtu jāadresē drīzāk valdībām. Jo tad, kad es redzu spēcīgus eiropiešus, kas ir pārliecināti eiropieši un kas izmanto šos argumentus, lai vēstos pret Eiropas Savienību, es neesmu pārliecināts, ka jūs tādējādi palīdzat Eiropas Savienībā patiesībā e, šī impotence nav Eiropas Savienības impotence, bet ir dažu valdību impotence. Jūs nevarat e, pieprasīt no augstā pārstāvs ārlietu jautājumos nākt klajā ar kopīgu pozīciju, ja nav šādas kopīgas pozīcijas dalībvalstu starpā. Un to es vēlos īpaši uzsvērt. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tādējādi jūs patiesībā novainat Eiropas Savienību un Eiropas Savienība var uzņemties ļoti daudz atbildības, bet tajos jautājumos, kur lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama vienbalsība, kā piemēram aizsardzības jomā, diemžēl Eiropas Savienība nevar paust viedokli dalību valstu vietā, jo dalībvalsts nav uzticējuši šāds pilnvars. Paldies! Paldies, un tagad eh, nākamais runātājs Van Rompēja kungs. Paldies, priekšsētāji, cienījamie kolēģi, par Lībiju. Cienējamie kolēģi! Ja es nerunāju emocionāli, tas nenozīmē, ka mani nesatrauc tas, kas notiek Lībijā. Bet es uzskatu, ka, ja tiek vainota Eiropas Savienība, ir netaisnīgi arī citu iemeslu dēļ. Eiropas Savienība nevar rīkoties viena pati. Eiropas Savienībai tas ir jādara ar juridisko pamatu, un tas ir jādara ar, ad, ar reģionu atbalstu. Ja nav šī juridiskā pamata, un ja nav šī reģiona atbalsta, mēs nevaram rīkoties. Un pagātnē mēs runāsim darījuši. Mēs pie tā strādājam, un es varu garantēt, ka mēs pie tā strādājam, cenšamies panākt to, lai Eiropas Savienībai būtu šis atbalsts, un mēs turpinām strādāt pie šī te starptautiskā atbalsta, lai pārtrauktu līdzinējās Lībijas vadības darbu. Tas Es nekomentēšu eh, tos cirka iznāku, izgājienus, eh, ar kuriem nāca klajā daži eh, deputāti, nākot, pierād, nākot klajā ar šīm te fotogrāfijām. Es negrasos komentēt šos te cirka numurus, man tikai žēl, ka dažiem tāda ir jāizmanto. paktu apstiprināja 17 eirozonas valdības, dažādas koalīcijas, bija ļoti liels atbalsts eiro paktam, un diskusijas eirozonas uh, samitā nebija ilgas, jo mums nā, izdevās panākt konsensus. To es vēlētos uzsvērt. Ja mēs ņemam vērā to, kāda bija mūsu izejas pozīcija un ņemot vērā to, ka mums izdevās pieņemt paktu ar ļoti lielu konsensusu, es domāju, ka mums ir izdevies paveikt lielisku darbu. Un ja tas neizskanēja šodien, es to pasaku. Es neesmu vienīgais, kas bija atbildīgs par šo jautājumu. Mēs strādājam roku rokā ar komisiju. Runa nav par to, ka ir jāīsteno stingri pasākumi tikai eh, stingru pasākumu dēļ. Uh, Pakta mēģis ir nodrošināt izaugsmi un darba vietas ilgtermiņā, bez konkurētspējas un bez uh, līdzsvarotajām publiskām finansēm mums, nevarēs, mums nav iespējas nodrošināt nākotni. Mums ir jāaizsargā nākotne. Iepriekš mēs esam pieļāvuši kļūdas gan dalībvalstu līmenī, gan kopīgi Eiropas Savienības līmenī. Un mūsu bēdīgais pienākums šobrīd ir labot šīs kļūdas. Un es neesmu pārliecināts, ka mēs esam pilnībā apzinājušies šīs kļūdas arī šeit, šajā parlamentā. Tālāk, kas attiec uz eirozonas paplašināšanu. Mēs jebkurā brīdī varam pieņemt lēmumu, ja mēs vēlamies piedalīties uh, ekonomiskajā koordinācijā un pakta īstenošanā. To ir iespējams darīt jebkur, jebkurā brīdī. Un nākotnē Eirozonas sanāksmes būs sanāksmes, kurās piedalīsies visi dalībnieki, proti 17 plus. Bet ir tikai normāli, ka valstis, kurām ir kopīga valoda, va valūta, tiekas, lai pieņemtu lēmums, kas attiec tikai uz uh, to zonu, jo viņām ir kopīga valūta un viņām ir lielāka atbildība nekā citām valstīm, jo viņām ir šī kopīgā valūta. Bet mēs esam atvērta savienība, atvērta eirozona un nākotnē būs valsts, kas pievienosies eirozonai un ir tikai normāli, ka šīs valstis jau piedalās ekonomiskās politikas koordinācijā. Tāpēc mēs tās uzaicināsim, tās ir laipni gaidīgi, tas jebkurā brīdī pēc 24. marta, protams, arī 24. martā. Es personīgi esmu pārliecināts, ka šis varbūt nav pēdējais solis, ko mēs speram, lai izkļūtu no krīzes, bet mēs pagājušā piekdienā spērām nozīmīgu soli uz priekšu. Un mēs spērsim vēl lielāku soli uz priekšu, kad mēs pabeigsim darbu pie finanšu pārvaldības politikas, apstiprinot sešas komisijas priekšlikumus. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, na tym. Paldies! Nu, Līdz ar to šī sanāksme ir beigusies. Paldies visiem!